Please uh, sit down. Ko? Es nebiju ieslēgus. Godātie kolēģi, sāksim sanāksmi, lai mēs paspētu visu izskatīt laikā. valdībai kļūst, trūkst leģitimitātes. No šī viedokļa ir pilnīgi nepieciešams pārskatīt Eiropas eh, Savienības politiku attiecībā uz Minsku. Un mēs no šī brīža gribam sākt par to domāt. Uzskatīsim šo sanāksmi kā prāta vētru. Šī sanāksme ļoti svarīga un tā notiek īstajā laikā. Pirmā prioritāte ir atbrīvot tos visus, kas atrodas apcietinājumā. Un ir jāpanāk, lai 31 aktīvistam tiktu atsauktas apsūdzības. Ir ļoti svarīgi sniegt arī attiecīgu medicīnisko aprūpi dažiem neatkarīgiem sabiedrības locekļiem, kuri tika smagi piekalti un savainoti. Es vēlu mums visiem ļoti produktīvas debates. Lūdzu, izsakiet savu viedokli pār Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju. Paldies eh, mūsu Baltkrievijas draugiem, ka viņi šeit varēja ierasties. Līdz ar to mūsu diskusijas būs daudz plašākas un dziļākas. Mēs eh, ceram, ka mūsu diskusijai būs konkrēti rezultāti attiecībā uz to, kā nākotnē risināt šo problēmu. Šis ir vissvarīgākais jautājums, kas mums visiem jārisina. Paldies, priekšstādētāji! Cidinte suo intervento è stato molto uh, utile. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji kungs, jūsu vārdi ir eh, ļoti liederīgi, lai mēs veidot ietvaru mūsu šodienas sēdē. Paldies, paldies par jūsu klātbūtni. Un es gribu tagad uh, izteikt uh, pāris informācijas praktiskas dabas. Baltkrievu valoda ir 17. kanālā dzirdama Tas ir domāts mūsu draugiem šī informācija, ja jūs vēlaties uzklausīt eh, jūsu eh, valodā sēdi. Un tagad turpināsim sekojoši. Ir mūsu diskusijas pirmā daļa, tajā runiet par vēlēšanu procesu, par situāciju pēc vēlēšanām. Vēstnieks Ārens runās par šo punktu, un pēc tam uh, abi uh, Saharo balvas laureāti Miļinkeviča kungs un Aleksandro kungs uzstāsies. Um, pēdējais uzstāsies Baltkrievijas žurnālistu uh, savienības vārdā un uh, raksturos situāciju valstī. Un otrajā daļā um, tā būs veltīta starptautiskās sabiedrības uh, viedoklim, komisārs Fīle uzstāsies un arī uh, Uh, Lietuvas ārlietu ministra vietnieks Ignāčevičus. Viņš pārstāvēs ECO rotējošo prezidentūru. Tagad dod vārdu uh, vēstniekam Ārenskungam un uh, lūdzu visus runātājus uzstāties 5 minūtes, lai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem un komentāriem, kurus pēc tam uzdos kolēģi. ir arī paredzēts ka otrajā daļā būs vēl vairāk citu runātāju. Ārens kungs, lūdzu. Priekšstādātāji kungs, es vadīju ECO Odhīra novērošanas misiju 2006, 2008 un 2010 gadā. Visos trijos gadījumos novērtējums bija negatīvs. Jūs visi zināt mūsu viedokli par 2010. gada vēlēšanām. Protams, ka ir bijuši uzlabojumi, bet netika risināti svarīgi jautājumi. Un svarīgs jautājums ir politiskās uh, sistēmas uh, um, raksturs. 2010. gadā es tikos ar visiem deviņiem uh, kandidātiem, kas pretendēja uz prezidenta vēlēšanās. Šiem cilvēkiem nebija uzticības vēlēšanu procesām. Mūsu saistība, saistības ietver arī to, ka mums vajadzēja atzīt uzlabojumus. Šis, es gribu pastāstīt joku. Militārai vienībai ir dots uzdevums. Un kareivis aiziet uz bāru un viņš arī no tā iziet. Un rezultātā viņš uh, iziet no turienes. Viņš uh, maršēja, tas nozīmē, ka bija lieliski. Un es domāju, ka Svarīgi ir apzināties, kādi uzlabojumi ir veikti. Un es domāju, ka šis joks ir īstā vietā. Mēs esam uzskaitījuši negatīvus aspektus, un tos jūs varat izlasīt mūsu sagatavotajā dokumentā. Es gribu minēt, ka pašas misijas uh, sākumā mēs tikām, uh, tikāmies ar Makēju kungu, un viņš teica, ka ECO cerams sniegs pozitīvu vēlēšanu rezultātus. Mēs tikāmies arī ar ārlietu ministru, un viņi teica, ka ir panākti uzlabojumi. Un reformas notiek soli pa soliem, un es teicu, ka es saprotu, ko viņš man saka. Un, bet tomēr būtu labi, ja tiktu balsu skaitīšana attiecīgi arī veikta. Un es gribēju, lai tiktu veikts arī godīgs vēlēšanu izvērtējums. Es tagad gribētu atgriezties pie politiskās sistēmas stingrības. Valsts nosaka arī prezidentu, un prezidents nosaka arī attiecīgus cilvēkus. Uh, un tas bija vēstījums uh, tautas kongresam pirms vēlēšana dienas. Un mēs visi uh, arī redzējām laimīgus pilsoņus, un tas tika atspoguļots arī medijos. Protams, ka ne viss ir slikti Baltkrievijā, un es arī runāju ar cilvēkiem, kuri teica, ka grib labāk dzīvot Minskā nekā Maskavā, un to mums arī nevajadzētu aizmirst nav prezidenta partijas. Un mēs zinām, ka daži no opozīcijas pārstāvjiem ilgi gaidīja, lai reģistrētos. Šī politiskā sistēma ir mums visiem zināma, un mums radās iespējas, ka uh, šie novērotāji ir jāaptur un jānovēro ir arī partijas, kas atbalsta valdību, un bija iecelt arī vietējie novērotāji. Visveiksmīgākais kandidāts Saņikaus saņēma mazāk nekā 10% eh, balsu. Un šeit noteikti ir skaidrs, ka kaut kas nebija pareizi. Protams, ka šiem uh, opozīcijas pārstāvjiem nebija arī pietiekami pieredzes. Es gribu minēt, ka šiem kandidātiem nebija vienotības. Otrakārt, viņiem trūka arī profesionālisma kampaņas laikā. Uz, uzdevums viņiem bija nevis pārliecināt uh, visus, bet viņiem vajadzēja arī nāk klajā ar saviem solījumiem. Un tagad es runāšu par Krievijas lomu šajās vēlēšanās. Pirms vēlēšanu dienas Medvedevs uh, kritizēja Lukašenko un daži cerēja, ka attieksme netiks mainīta. Krievijas attieksme bieži vien tiek negatīvi vērā, vērtēta Minskā. Pirms uh, vēlēšanām uh, bija skaidrs, ka pašreizējā prezidenta iespējas ir diezgan lielas. PIC arī nāca klajā ar izvērtējumu, un es pats sev bieži vien vaicāju, kādas tad ir šīs galvenās vērtības. Un tagad pēdējā piezīme sadarbība ar ECO parlamentārās delegācijas delegāciju. Jāsaka, ka apvienotās karalists pārstāvis uh, izteica arī pozitīvas piezīmes. Paldies! Grazie, ambasadore Ārens. Paldies, uh, vēstnieka Ārens kunga. Tagad dosim vārdu Miļinkeviču kungam, kurš ir brīvības kustības vadītājs un 2006. gada Sahara balvas laureāts. Pēc tam Nikolievas kundze runās, kas ir Nikolieva kunga meita, kas bija prezent kandāts un tagad ir cietumā 5 minūtes jums tiek dots. Отношении выборов едино выборы не были честными, справедливыми. Baltkrievijas opozīcija uzskata, ka vēlēšanas nebija godīgas, taisnīgas, tās tika viltotas. Mūsuprāt, vismaz vajadzēja notikt otrai vēlēšana kārtai. Pat laban. Ir tehniska problēma laikam. E la traduzione quindi il corso degli eventi per qualche minuto. Mēs pārtrauksim, saka priekšsēdis, lai atrisinātu tehnisko problēmu. Lūdzu, dariet zinām tulku kabīnēm, tik līdz tehniskā problēma būs atrisināta. Pārtraucam sēdu uz dažām minūtēm, lai atrisinātu tehnisko problēmu. Что был перевод, вообще говоря, только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 Labi, eh, es saprotu, ka sēdi varam turpināt, saka priekšsēdis, tādēļ lūdzu, jūs arī turpināt savu runu. Miļinkēvičs kungs, lūdzu, jūs varat turpināt. Lūdzu, atvainojiet. Jā. Baltkrievijas demokrātiskā opozīcija šīs vēlēšanas vērtē kā neapšaubām falsificēts, negodīgs netaisns. Esam pārliecināti, ka Aļiksandrs Lukašenka nesaņēma 50% valsu un vismaz vajadzēja notikt otrā vēlēšana kārtai. Pirms pieciem gadiem režīmam šķita svarīgi e, panākt leģitimitāti Baltkrievijas iekšienē, jo tas bija pats sev no rietumiem izolējis. Bet bija lielisks attiecības ar Krieviju, kas atbalstīja Lukašenko gandrīz visos jautājumos. Šoreiz situācija bija atšķirīga bija nepieciešamība leģitimēt sevi rietumacīs, lai uh, vienalga kā panākt ekonomiskās situācijas uzlabošanu. Un situācija attiecības ar Krieviju bija pasliktinājušās tādēļ, pirms vēlēšanām valdīja daudz demokrātiskāka atmosfēra, bet kādēļ beigās bija šāda uh, asa varas iesaižu reakcija pret uh, mierpilnām tautas demonstrācijām ar demonstrantu piekaustīšanu un uh, krimināllietām pret 31 demonstrāciju dalībnieku, pret žurnālistiem un ekspertiem. Manuprāt, tas notika tādēļ, ka varas iestādes saprata, ka atbalsts tām ir bū, būtiski sarucis un negatīvā attieksme valstī ir būtiski pieaugusi. Tieši tādēļ arī tika mēģināts izmantot provokācijas un citas pasākums. Mēs nezinām, kā tieši varas iestādes šīs provokācijas norganizē, bet mēs zinām, ka opozīcija šādas darbības neplānoja. Tagad ir jautājums, ko darīt Eiropas Savienībai neapšaubām ir jābūt stingrai, konsekventai reakcijai, jāizmanto visas iespējamās politiskās, diplomātiskās, e, ekonomiskas sprīdienu metodas uz režīmu. Un tad vissvarīgākais jautājums ir par politis, politieslodzīto bez noteikumu atbrīvošanu un krimināliet izbeigšanu pret demonstrāciju dalībniekiem. Ohtohovičs bija ir politieslodzītājs, arī par viņu mums jārunā. Ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments un Eiropas komisija rīkotos vienā, runāt vienā balsī. Bet es institūcijām ir jārīkojas saskaņoti kopumā. Nekādā gadījumā mūsu valsts nedrīkstētu tikt izolēta. Mūsu valstī dzīvo 9,5 miljonu Baltkrievu, uh, un tikai nedaudz no viņiem ir režīma pakalpiņi. Mēs esam Eiropas saimes dalībnieki, un tādēļ izolācija nebūtu pieļaujama. Tādēļ jābūt divu pakāpju politikai. Viens attiecībā pret vairs iestādēm, te ir jābūt stingrībai, bet otrs ir nostāja pret Baltkrievijas sabiedrību. Baltkrieviem durvīm uz Eiropām jābūt atvērtām, ir jābūt īpašām programmām, lai atbalstītu tos, kas ir eh, atlaisti no universitātēm, kas ir zaudējuši darbu politiskiem iemeslu dēļ. Ja man jautāt, kādas sankcijas būtu visefektīvākās, ja pavisam godīgi, tad visefektīvākās sankcijas pret totalitāriem režīmiem ir Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības plašs atbalsts, neatkarīgo masmēdī plašs atbalsts. Vissvarīgākais, lai Eiropas Savienības spērta praktisks sojas. Es domāju, ka ir jānotiek Eiropas Savienības politikas pārskatīšanai pretiem Baltkrievijai. Ir jābūt mehānismiem, kas tiek izstrādāti konkrēti ar mēķi, lai mēs varētu veicināt demokrātijas uh, attīstību sabiedrībā. Runājot par Lukašenko režīmu un attieksmi pret to, tā ir cita diskusija, cits jautājums. Bet gribu arī sacīt, ka tas, kas noticis pēdējos gadu gaitā, ir liels progress. Gandrīz puse Baltkrievijas sabiedrības vai vairāk ir tagad optimistiski. Viņi vēlas virzīties Eiro, uz Eiropu Un ir jauns optimisms Baltkrievijā. Eh, um, ehm, tikai 10% vēlas atgriezties PSRS, Ukrainā tas ir trīsreiz lielāks rādītājs, un tas ir ļoti svarīgs panākums mums. Demokrātisko vērtību ienākšana sabiedrībās, sabiedrības aktivitāte, iesaiste, kontakti ar Eiropiem, tas ir svarīgi, un ir ļoti svarīgi, lai Eiropa runātu vienā balsī. Eiropas parlamenta politiskās grupas, jo šis ir cilvēktiesība jautājums dažādām Eiropas valstīm jārunā vienā balsī. Nevar būt tā, ka mēs aizveram acis uz notiekošo, kamēr citi saka, ka cilvēktiesības tomēr ir pārkāptas. Lūk, kādas ir mūsu rīcības iespējas. Es domāju, ka eh, pozitīvi rezultāti ir panākami, ja mēs savus centienus koordinējam. Mūsu demokrātiskai sabiedrībai un Eiropas savienībai mēs esam vissvarīgākie partneri. Lukašenko Eh, ja jūs izdarīsiet spiedienu, izmantosiet TV kanāls, un viņš sacīs, Eiropā neviens mūs negaida. Eiropa ir pret jaunam, pret uh, uh, ne, jaunām neatkarīgām valstīm, bet tā nav taisnība. Eiropa labprāt pieņem tos, kas grib dzīvot brīvībā, un tādēļ es aicinu šo programmu padarīt par realitāti. Ir jābūt konkrētiem soļiem. Es ceru, ka man kolēģi, kas piedalās šajā sanāksmē, arī atbalstīs uh, Eh, šīs tēzes. Paldies par uzklausīšanu, tas mums ir ļoti svarīgi un īpaši tiem, kas ir pat laban cietumos Balkrievijā. Paldies, Miļinkievičs kungs. Tagad dosim vārdu 5 minūtes Evai Nikolaievai. Patiesībā eh, šī nav mana vieta. Šeit manas vietā vajadzētu sēdēt manam tēvam, Nikolaieva kungam, kopā ar citiem eh, izceliem un drosmīgiem Bal jaunās Baltkrievijas vadītājiem, kas patiesībā uzvarēja vēlēšanās. Taču šajā briesmīgajā situācijā, kādā mēs atrodamies, vēlētāji savas tiesības nepanāca. Tā vietā Viņi tika smagi piekauti, iemest cietumā, un tagad uh, uh, viņiem stāv priekšā droši vien viņas gaida gadiem ilgs cietumsots. Paldies par iespēju pacelt savu balsu un arī paust visu politieslodzīto <clears throat> viedokļu Baltkrievijā. Sirdsapziņas gūstekņu Aicinu jūs saprast mūsu situāciju. Šie smagi piekautie cilvēki nesaņem pienācīgu medicīnisko palīdzību. Mēs nezinām, kāds ir viņu veselības stāvoklis. Manam tēvam Cietumā 29. decembrī bija ļoti uh, smagas veselības problēmas. Kopš tā laika mēs neesam saņēmuši ziņas par to, kas uh, ar viņu notiek. Kādam spiedienam viņš ir pakļauts, vai viņš saņem vispār kādu medicīnisko palīdzību, mēs to visu nezinām. Arī citi kandidāti, žurnālisti, aktīvisti, cilvēktiesība aktīvisti, uh, uz viņiem tiek izdarīts briesmīgs spiediens, piemēram, uh, ka Sanika un Irina Halibas trīsgadīgais dēls, viņam tiek draudēts viņu atņemt no vecvecākiem, atšķirt. Tas ir vārdarbīgi, nehumāni, necilvēcīgi, un tas ir terors, ko izvērš varas iestādes. Tāpat briesmīgam spiedienam ir pakļauti žurnālisti, cilvēktiesība aktīvisti, kā jau es sacīju. Katru dienu mēs saņemam ziņojumus par jauniem arestiem, mājokļi, biroji tiek kratīti, cilvēki pakļauti KGB metožu, KGB tipu uh, izmeklēšanām un iz, izprašņāšanām, dažkārt pat ar fizisku vardarbību. Uh, mēs baidamies par to cilvēku dzīvībām, kas tagad ir cietumos. Gribētu sacīt arī to, ka pilnīgi piekrīt Miļņkeviča kungam par to, cik nepieciešams ir atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un demokrātisko kustību. Taču ar to vēl neatgūs brīvību tie, kas tagad ir cietumos, un viņi ir jāatbrīvo. Mums ir nepieciešami konkrēti soļi, stingri nostāja no jūsu puses. Jums jāsaprot, ka jums ir šīs durvis uz mana tēva uh, cietuma kameru, un tādēļ no nu, jums ir atkarīgs tas, vai šie cilvēki tiks atbrīvot vai nē. Mēs pilnībā esam atkarīgi no starptautiskās sabiedrības atbalsta attiecībā uz šiem sirdsapziņas gūstekņiem. Lūdzu, saprotiet, ka jums ir tikai divas izvēles. Vai nu pieņemt lēmumu īstenot efektīvu politiku vai arī tādu reālu politiku. Cilvēku dzīves vērtība, cilvēktiesība vērtība ir lielāka par ekonomiskiem sakariem. Šādi jūs varat glābt cilvēku dzīvības Baltkrievijā, Baltkrievijas tauta, vai arī jūs varat pieņemt citu rezolūciju, kas patiesībā pasaka, ka jums ir vienalga. alga vardarbības līmenis, necilvēciskās Baltkrievijas varas iestāžu rīcības līmenis ir daudz lielāks nekā tas bija vēl pirms pieciem gadiem. Tādēļ arī jāspēr pavisam savādāki soļi un ir jābūt pilnīgi citai reakcijai, atbilstošai reakcijai uz to, kas ir noticis. Paldies vēlreiz par iespēju šeit runāt, kā dzēniece arī es uzskatu, ka simboliskai rīcībai ir nozīme un tādēļ mēs savu nacionālā karogu, baltu, sarkanu balto karogu eh, esam šeit atveduši un to arī jums eh, pasniegsim un ceram, ka jūs mums izrādīsiet solidaritāti šādā smagā brīdī. Paldies! Grazie, signora. Paldies Nikolaevas kundzei! Tagad došu vārdu Aleksandrau kungam, Baltkrievijas žurnālists savienības vicepriekšsēd un žurnālists uh, eh, Sahrabals laureātu 2004. gadā. Gribu iesākt savu runu ar pateicību Eiropas parlamentam par pasaigu uzmanību situācijai manā valstī. Un paldies arī vēstniekam Ārens kungam eh, un viņa misijai par lielisko darbu, ko viņi veikuši Baltkrievijā. Bet viena piebilda no manas puses par noris, Baltkrievijas vēlēšanu noris. Vēlēšana kampaņas laikā preses brīvības jautājums bija ļoti būtisks. Kādēļ? Tāpēc, ka masmēdī ir platforma publiskām debatēm, un bez tām nevar notikt nopietnas vēlēšanas, ja nav presbrīvības, ja izteikšanās un vārdu brīvība ir ierobežota, ja nav iespēju atvērtai diskusijai sabiedrības acu priekšā, tad mēs nevaram runāt par godīgām eh, vēlēšanām, neskatoties uz visiem kosmētiskiem izmaiņām, kuras varas iestādes ir procedūrā izdarījušas. Kā Baltkrievijas neatkarīgo mediju pārstāvis vēlos paust, ka pat pirms vēlēšanām tajā laikā, kad, eh, kā daži uzskatīja, notika liberalizācija, eh, ko es gan gribētu likt iekavās, vai pēdiņās šo vārdu, eh, nekādas būtiskas mediju problēmas netika atrisināts, jo projām mēs saskārāmies ar administratīvo spiedienu, izplatīšanas ierobežojumiem un citiem spaidiem no varas iestāžu puses. Problēma ar piekļuvu neatkarīgai informācijai ļoti būtiska, un šī problēma nedrīkst tikt novērtēta par zemu. Baltkrievijas mēdīja likumdošana nesaskana starptautiskiem standartiem. Vārs iestādes ir parādījušas arī centienus internetu brīvību ierobežot. Savu nopietnu attieksmi viņi parādīja 19. decembrī, kad lielākā daļa valsts neatkarīgo mājaslapu tīmekļu vietni tika bloķēti, kā arī populārs sociālais tīkls. Šādi tiek mēģināts cilvēkiem atņemt iespēju patiesīgi informēties par notikušo Mēs saskarāmies tagad ar stingru vajāšanu. Represīvais aparāts turpina savu darbību. Tas neizbeidzās 19. un 20. decembrī, kad daudz tika aizturēti simtiem man tautiešu, uh, tika ieslodzīti ar administratīviem sodiem. vajāšana, kas izvērsta pret pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvjiem neatkarīgiem žurnālistiem, turpinās katru dienu. Mūsu asociācijas priekšsēdim vajadzēja šodien jūs uzrunāt, bet viņš šodien eh, KGB tiek uh, izprašņāts, tādēļ nevarēja ierasties. Diemžēl neatkarīgā presa un pilsoniskā sabiedrības pārstāv uh, rēķinās ar to, ka situācija turpinās vēl vairāk pasliktināsies. Spiediens uz neatkarīgiem medijiem un pilsoniskā sabiedrība visdrīzāk turpināsies. Tādēļ uzrunāju jūs šodien ne tikai Baltkrievijas žurnālistu savienības vārdā, bet man ir arī tas gods jums prezentēt pilsoniskās sabiedrības eh, organizāciju uh, kopīgo paziņojumu, kas ir apvienojušās Nacionālā platformā pilsoniskās sabiedrības formā Baltkrie, uh, Austrum partnerībai. Lūk, mūsu kopīgais paziņojums. To es arī vēlētos nolasīt. Un tas ir jums pieejams. Respektīvi nolasīšu jums atsevišķus punktus, kas pauž mūsu aicinājums Eiropas parlamentam un komisijas iestādēm. Piekrīt Miļinkevičs kungam, ka Eiropas Savienībai uh, būtu jārunā vienotā balsī ar vienotu nostāju attiecībā uz Baltkrievijā notiekošo. Baltkrievijas pilsoniskās savienības organizācijas aicina Eiropas Savienības dalībvalsts valdības, starptautiskās organizācijas, Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības padomi izdarīt visus iespējamos diplomātiskos centienus, lai panāktu uh, ieslodzīto atbrīvošanu. Tas ir absolūti nepieciešami, un es domāju, mēs visi piekritīsim, ka tam jābūt ir mūsu tūlītējam mērķim visdrīzākā laikā. Aicinam uh, Baltkrievijas uh, tehniskās palīdzības programmas ekonomikas enerģijas un pārobežu sadarbības laikā pārtraukšana, kamēr visi ieslodzītie tika atbrīvot un, un uh, pret viņiem tiek uh, izbeigts krimināllietas. Aicinam jūs arī izveidot neatkarīgu komisiju, lai izvērtētu 19. un 20. decembra notikums Minskā. Aicinam jūs arī uzņemt sakars ar Baltkrievijas varas iestādēm, attiecīgām ministrijām, izbeigt studentu izmešanu no universitātēm, cilvēku atlaišanu no darbs, tikai par to, ka viņi piedalījās mierpilnās demonstrācijās. Aicinam jūs arī stiprināt pastāvīgas sakars ar Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī Uh, atcelt uh, konsulārās nodevas Baltkrievijas pilsoņiem, kas pieprasa ES dalībvalstu vīzes uh, to vēstniecībās Baltkrievijā. Ko mēs vēlamies? Mēs nevēlamies, lai mūsu valsts tiktu izolēta. Bet tomēr ir jāspēr izlēmīgi soļi pret tiem, kas ir vainīgie izdarītos noziegumos. Tās ir Baltkrievijas varas iestādes, pret viņiem jābūt stingriem, bet ne pret Baltkrievijas pilsoņiem un pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Paldies par uzmanību! Grazie, onorevole Aleksandrau. Eh, Paldies Aleksandrau kungam. Tagad dosim vārdu Lietuvas mm, ārlietu ministra vietniekam Ignatāvičas kungam. Viņš pārstāv EDSO rotējošo prezidentūru lūdzu. Thank you, Mr. Chim. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu pateikties ārlietu komitejai un Buzika kungām personīgi par sanāksmes organizēšanu, par situāciju Baltkrievijā un par 19. decembra notikumiem. Mēs esam sagatavojuši arī paziņojumu par notikumiem Baltkrievijā un 1. janvārī Lietuva uzņēmās um, ETSO priekšstādātāju pienākumus. Un mēs piedalījāmies arī pasākumos Vīnē diskusiju laikā Vīnē mēs apspriedīsim arī jautājumus par Baltkrieviju. Un tātad šie paralēlie pasākumi savā ziņā ir ļoti labi organizēti. Te jau ECO un Odihur pārstāvis izteicās par svarīgiem jautājumiem. Es gribu teikt, ka pēc vēlēšanu notikumi bija saistīti ar Baltkrievijas valdības lēmumu nepagarināt um, ECO misiju Baltkrievijā. Šī misija beidzās 31. decembrī pagājušajā gadā, un tas nozīmē, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības, demokrātijas principi un tiesiskums Baltkrievijā. Priekšstādētāji, es gribētu jūs informēt par pēdējiem notikumiem Baltkrievijā un arī starp Baltkrieviju un ECO. decembrī Baltkrievijas ārlietu ministrs um, runāja arī par ECO misijas slēgšanu, un viņš uh, gribēja arī vērsties pret to, bet uh, atbilde bija tāda, ka lēmums ir neapstrīdams un neatceļams. Lietuva, kā prieksēdētājs ECO, izmantos visas iespējas līdz 31. martam, kas ir pēdējais uh, datums līdz misijas tehniskai slēgšanai. Mēs noturēsim konsultācijas ar ECO, lai mēģinātu iekļaut um, Baltkrieviju un meklētu uh, risinājumu šai situācijai. Šajā kontekstā Lietuva kā ECO priekšsēdētāja un kā kaimiņu valsts Baltkrievijai aicina aktīvi iesaistīties gan Eiropas Savienību, gan sabied, starptautisko sabiedrību, lai pārtrauktu Baltkrievijas valdības spiedienu uz pilsonisko sabiedrību nevalstiskās organizācijas un pilsoņu cilvēktiesības tiek pārkāptas. Lietuva aicina sagatavot uh, dažādas iestādes paziņojumus par situāciju uh, Baltkrievijā. Mēs esam arī skaidri izteikuši viedokļus par situāciju uh, Baltkrievijā. Uh, Mēs esam runājuši arī par mēdīju brīvību un aicinājuši atbrīvot žurnālistus. ECO grib turpināt dialogu pār attiecīgiem jautājumiem un turpināt pāraudzīt situāciju um, Baltkrievijā no attāluma. Mēs arī sadarbojamies ar ECO institūcijām un arī raugāmies, lai Baltkrievija pildītu savas starptautiskās saistības. ECO klātbūtne Baltkrievijai ir svarīga un no tās var gūt labumu Baltkrievija. Un Baltkrievijai ir nepieciešama ECO palīdzība priekšsēdētājs gribētu ieteikt to, lai Eiropas parlamenta ārlietu komiteja aicinātu Baltkrievijas varas iestādes pārskatīt savu lēmumu par ECO misijas slēgšanu. Ir ļoti svarīgi, lai Baltkrievijas varas iestādes atbrīvotu politiskos ieslodzītos un citus cilvēkus, kas ir aizturēti uz uh, politiskiem pamatiem. Pilsoniskās mūsu finanšu instrumenti ir jāizlieto, jā, atbalstītu projektus, kas attiec uz pilsonisko sabiedrību. Tika izteikts ierosinājums februārī organizēt donāru sanāksmi. Es domāju, ka ir jāiesaista arī uh, studenti. Un ja studentus un pasniedzējus turpinās uh, izslēgt no augstskolām, uh, tad mums ir attiecīgi jārīkojas, un mēs gribam nodrošināt arī šīs Viļņas universitātes nozīmīgumu turpmāk. Baltkrievija, attiecībā uz Baltkrievijas pilsoņiem ir jāpiemēro vīzu atvieglojumi, un Baltkrievijas pilsoņiem nevajadzētu ciest no varas iestāžu darbības ar š... parastiem Baltkrievijas pilsoņiem būtu arī iespēja apskatīt valstis, kuros valda tiesiskums un demokrātija. Baltkrievijas pilsoniskā sabiedrība ir pelnījusi šādu uzmanību un atbalstu. Paldies! Grazie. Grazie, onorevole Ignatavičus. La parola. Paldies, Ignatavičus kungam. Tagad dodu vārdu komisāram Fīles kungam. Mr. Chairman, uh, Mr. President. Um, priekšstādātāji kungs, godātie kolēģi. Es vispirms gribētu pateikties jums un jūsu kolēģiem par pieliktajām pūlēm, un es novērtēju to, ka jūs esat organizējuši šo sanāksmi. Tie, kas uzstājas, ir runājuši par to, kas notiek Baltkrievijā un ārpus tās. Baltkrievija ir mūsu kaimiņi un partneri. Un mums ir jārespektē Baltkrievijas intereses. Atklāta viedokļa apmaiņa par šo situāciju ir ārkārtīgi svarīga un nepieciešama. Es ceru, ka šīs dienas diskusija vadīs mūs visus tālāk un noteiks, kā rīkoties turpmāk laiks eh, nav mūsu sabiedrotais. Mums ir vajadzējis reaģēt uz decembra notikumiem ļoti ātri. Mums ir jāapspriež mūsu reakcija arī ar dalībvalstīm. Tomēr es priecājos, ka mēs varam dalīties ar jums eh, situācijas izvērtējumā un arī attiecīgi rīkoties. Priekšstādētāja kungs, Es skaidri apzinos to, ka mūsu pienākums ir reaģēt ļoti ātri un proporcionāli. Mums tas ir jādara neizolējot Baltkrievijas pilsoņus. Tieši tāpēc jau pašā sākumā vēr to, ka ir nepieciešama sabalansēta pieeja. Ir jāstrādā ar pilsonisko sabiedrību un pilsoņiem. Ir jāīsteno mērtiecīgi pasākumi pret Baltkrievijas iestādēm, tostarp arī sankciju pārskatīšanu. Te mēs nerunājam par mūsu atbildības mazināšanu, bet mums ir jāraugās uz mērķi, uz sociālām un pilsoniskām attiecībām Baltkrievijā. Mums ir jāuzlabo cilvēku dzīve Baltkrievijā. Tas nozīmē, ka mums ir tieši jāpalīdz nevalstiskajām organizācijām, plašsaziņas līdzekļiem un studentiem. Tas arī nozīmē to, ka mums ir jāpalielina mobilitāte Baltkrievijas pilsoņiem, kuri grib ceļot uz Eiropas Savienību. Priekšsēdētāja kungs, mēs visi apzināmies pašreizējo situāciju. Mēs bijām pilnīgi šokēti par notikumiem, kas notika pēc 19. decembra. Mēs esam arī izlasījuši ECO un ODIHR um, ziņojumu par to, ka Baltkrievijai vēl ir tāls ceļš ejams. Ir skaidrs, ka vēlēšanu process noslēdzās ar opozīcijas uh, pārstāvju apcietināšana. Apmēram 700 cilvēku pagājuši iepriekšējās nedēļās ir aizturēti. Daudzi no tiem ir atbrīvoti, bet uh, katrā ziņā ir nepatīkam, ka 31 cilvēks, ieskaitot arī prezidenta amata kandidātus, vēl joprojām ir apcietināti. Aštonas kundze ir nosodījusi represīvos pasākumus un pieprasījusi visu aizturēto atbrīvošanu. Šo vēstījumu uzsvēra arī paziņojumā, ko parakstīja Klintonas kundze. Prezidenta kandidātu un miermīlīgu protestu dalībnieku atbrīvošana ir mūsu prioritāte. Godātie kolēģi, mēs esam ļoti skaidri izteikuši savu nostāju. Nākamais solis ir noteikti, kādi pasākumi ir jāveic attiecībā uz Baltkrieviju. Pieņemot šādu lēmumu, kā es iepriekš teicu, mums ir līdzsvaroti jārīkojas, lai sūtītu vēstījumu Baltkrievijas varas iestādēm un arī savu nosodījumu. Mums ir jāuztur kontakti ar Baltkrievijas sabiedrību kopumā. Mēs eh, nedrīkstam atgriezties pie situācijas, kas pastāvēja līdz 2008. gadam. Mēs nedrīkstam izolēt Baltkrievijas sabiedrību un pārtraukt dialogu. Protams, ka mums ir jāpaveras arī uz pasākumiem, kas ir jāveic kā prioritāti. Mums ir jāsagatavo arī citi pasākumi un jāpārvērtē situācija. Tādējādi šī būtu divu posmu pieeja. Priekšsēdētāji kungs, es gribētu informēt jūs un pārējos kolēģus par mūsu reakcijas pirmo posmu. Es gribētu runāt par prioritāriem pasākumiem. Prezidentam Lukašenko un citām personām tiek uh, noteikts aizliegums obra, iebraukt Eiropas Savienībā. To mēs uh, izskatīsim ārlietu padomē 31. janvārī. Tomēr mums ir ļoti skaidri jānosaka mūsu mērķis un tas, kā mēs darbosimies, lai mēs varētu uh, veikt objektīvu izvērtējumu. Mūsu mērķis ir panākt politisko ieslodzīto atbrīvošanu un nodrošināt visu aizturēto drošību. Mūsu atbilde Minskai ir skaidra. Baltkrievijai nekavējoties jāatbrīvo visi aizturētie un nekavējoties jābeidz demokrātisko spēku vajāšana. Ja tā vēlas izvairīties no sankcijām. Šo cilvēku atbrīvošana ir jāveic tuvākajā laikā. Es nodošu šo vēstījumu ārlietu ministram Martinovam. Aštons kundze arī uzstāja uz situācijas steidzamību sanāksmē ar ārlietu ministru. Tagad es gribu pievērsties pozitīviem pasākumiem un sevišķi tiem, kur ir vērsti uz pilsonisko sabiedrību. Ārējās darbības dienas sadarbībā ar komisiju ir sagatavojis dažādus uh, ārkārtas pasākumus, kas koncentrējas uz nevalstiskām organizācijām, medijiem un studentiem. Eiropas parlaments. Eiropas parlamentam arī ir iespēja piešķirt uh, stipendijas tiem studentiem, kas ir izslēgti no augstskolām. Es ceru, ka mēs varam darboties kopīgi šajā sakarā. Es gribu uzsvērt, ka mēs esam mudinājuši dalību valstis veikt līdzīgus uh, situācijas pārskatus, un es ceru, ka donoru koordinācijas sanāksme, ko organizē Polija 2. februārī, arī mudinās dalībvalstis sniegt savu atbalstu. Es esmu pārliecināts, ka vīzu atvieglojumi un atpakaļ uzņemšana ir svarīgi jautājumi, kas attiecas uz Baltkrievijas pilsoņiem. Tomēr mums ir jānodrošina, lai tā nebūtu dāvana varas iestādēm. Mums ir jāveicina mobilitāte un mobilitāte Dalībvalstīm kopīgi jādarbojas, lai veicinātu vīzu atvieglojumus Baltkrievijas pilsoņiem. Dārgie kolēģi, mūsu atbildes otrajā posmā es arī gribētu dalīties savās pārdomās. Runājot par kopīgu iekšējo plānu, es esmu pārliecināts, ka mums ir jārīkojas tuvākajā nākotnē mēs nedrīkstam nerīkoties saistībā ar plānu. Mums ir jākonsultējas ar pilsonisko sabiedrību un arī uh, jāinformē šī sabiedrība par kopīgo plānu. Šodien ir ļoti svarīgi, lai Baltkrievijas pilsoņi saņemtu informāciju par Eiropas Savienības e, piedāvājumu. Tālāk runājot par NPI, palīdzību Baltkrievijai. Mēs turpināsim darboties iedzīvotāju vajadzību apmierināšanā. Mēs sniegsim nepieciešamo paliet, palīdzību, kas koncentrējas uz pilsonisko sabiedrību. Un visbeidzot, priekšsēdātāji kungs un godātie kolēģi, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Baltkrievijai jāturpina piedalīties uh, austrumu partnerībā. Šī partnerība un dalība līdz šim ir bijusi ierobežot un nav saņēmusi pietiekamu finansiālu atbalstu. Nepieciešama ir arī divpusējā sadarbība, tomēr ir svarīgi, lai pašreizējo krīzi izskatītu arī reģionālā kontekstā galvenajiem partneriem attiecīgi jāiesaista situācijas risināšanā. Priekšsēdētāja kungs, manis teiktais atspoguļo sarežģītu sabalansētību. Mums ir jāturpina rīkoties, un es ceru, ka es varu sagaidīt parlamenta atbalstu, un es ar prieku uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies! Grazie, komisārio Fule. Uh, ora... Paldies komisāram Fīliskungam. Un tagad došu vārdu trim priekšsēdētājiem, kas eh, šeit eh, podiumā atrodas sākumā Hautalas kundze. Viņa ir cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāja. Divās minūtēs lūdzu iekļaut. Paldies, priekšsēd. Es gribētu uzteikt pilsoniskās sabiedrības centienus, kas jau ir izdarīti, lai sniegtu informāciju, lai sniegtu e, faktus par e, to, kas ir noticis kopš 19. decembra. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, kā jau daudz runātāji no Baltkrievijas un arī no komisijas puses un citi ir uzsveruši, ka Mūsu attiecībām ar Baltkrievijas pilsoniskā sabiedrība ir jākļūst vēl aktīvākiem, vēl ciešākiem, un arī ar Krievijas eh, demokrātisko opozīciju. Es domāju, ka mums ir jānoskaidro fakti, jānoskaidro notikumi pār dažādiem uh, informāciju par vārdarbību 19. decembrī, kas ir pamats arī šīm apsūdzībām, smagām apsūdzībām pret simtiem mierpilnu demonstrantu. Vēlos arī, lai savā paziņojumā mēs iekļaujam aicinājumu, eh, ko izteica ārlietu ministra vietnieks Ignatāvičus, prasīt uh, Baltkrievijas varas iestādēm atsaukt lēmumu slēgt ECO misiju. Darbie kolēģi, es uzskatu, ka ECO varbūt uh, plec pie pleca ar ANO varētu spēlēt svarīgu lomu situācijas novērošanā, eh, pilsoniskās sabiedrības attīstību un tā tālāk. Un tad arī Eiropas parlaments varbūt varētu tādu misiju veikt uz Baltkrieviju. Paldies, Autols kundze. Tagad vārds Protaševičs kungam, eh, kurš vāda eh, delegāciju sa sakariem Baltkrieviju. Ja iespējams, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēd. Ļaujiet man iesākt atsaucoties uz vēstnieka Arens kungas sacīto. Baltkrievijas nu pat notikošās vēlēšanas nebija pirmās, kurās mēs saskarāmies ar balsu negodīgu skaitīšanu, kas ir demokrātisku vēlēšanu pats pamats. Delegācija, kur man ir tas gods vadīt, ir vienīgā no Eiropas parlamenta delegācijām, kurai nav starpparlamentārās dimensijas. Tādēļ, ka ņemot vērā Baltkrievijā pastāvošo, jau ilgi pastāvošo nedemokrātisko režīmu, mums ir nācies aprobežoties ar sadarbību ar pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Tomēr neesam iebilduši jaunai idejai, politikai, ko ierosināja Eiropas komisija un Eiropas padomu, uzsākt dialogu ar Baltkrievijas valdību, lai panāktu īstas reāls izmaiņas šajā valstī, gan tautsemniecībā, gan politikā. Pēc 19. decembra notikumiem es uzskatu un Ceru, ka kolēģi, delegācijas locekļi tam piekritīs, ka mēs nevaram turpināt kā līdz šim, it kā nekas nebūtu noticis ar Baltkrieviju. Kas mums ir vajadzīgs, un labprāt uzklausīšu komisāru Fili, mums ir jāprasa vispolitisko ieslodzīto un aizturēto atbrīvošanu otrkārt jāizstrādā reāls, efektīvs pasākums, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību, demokrātisko opozīciju, nevalstiskās organizācijas un to aktivistus, neatkarīgos žurnālists Baltkrievijā, jo tikai šādi valsts virzīsies demokrātijas virzienā. Demokrātija un brīvība ir vērtības, kuras Baltkrievu tauta Uh, uz kurām tā liek savas cerības, pa kurām tā sapņo un ilgojas. Baltkrievija ir viens no mūsu tuvākiem kaimiņiem, un mums jāatcerās tās tauta, veidojot savu jauno politiku iepretīm šai valstī. Paldies! Paldies Protaseviču kungam! Tagad Vigēņina kungam vārds. Viņš ir delegācijas vadītājs Eironest parlamentārajā asamblējai. Lūdzu, ievērojot divu minūšu laiku. Paldies, priekšsēd, priekšsēd, kolēģi, viesi. Austrum partnerība tika uzsākta, lai veicinātu attiecības starp Eiropas Savienību un sešām, sešiem tās austrumu kaimiņiem. Kopš Austrum partnerība ir sākus darboties, piec no šīm valstīm reizēm labāk, reizēm netik labi ir spējuši izmantot jaunos, jaunās iespējas, kuras piedāvā šī partnerība. Un viena no galvenām sadarbības jomām ir demokrātijas, cilvēku tiesību, tiesību valsts principu stiprināšana. Diemžēl viena no šīm valstīm nav spējusi parādīt pietiekošu attieksmi attiecībā uz šiem mērķiem, un tieši tādēļ arī neesam līdz šim varējuši uzsākt reāli parlamentāru sadarbību un dialogu ar Baltkrieviju divpusējā vai daudzpusējā līmenī. Ceram, ka šī gada, saka runātājs prezidents vēlēšanas, būs jauns sākums mūsu attiecībām, to uzlabošanai kampaņas laikā mums radās cerības, ka Balkrievi virzās pareizā virzienā, kaut arī saprotam, ka daži uznabojumi bija drīzāk tāda kosmētiska rakstura, bet vismaz ir kas iekustējies. Diemžēl 19. decembra vakars šīs cerības e, sagrāva un arī cerības par mūsu politikas efektivitāti ir pritim Baltkrievijai. Tagad ir jautājums, kam jātiek, ko darīt, kas jāmaina. Es domāju, mums nebūtu jābūt pārsteidzīgiem. Ātri lēmumi reti ir labi lēmumi. Mums būtu, mēs nedrīkstētu sodīt Baltkrievijas uh, tautu par prezidenta un varas iestāžu rīcību, tāpēc jābūt piesardzīgiem. Sankcijām ir jābūt mērķiecīgākām, bet arī atbalstam ir jābūt mērķiecīgākam pilsoniskai sabiedrībai un tiem cilvēkiem, kas uh, vēlas strādāt demokrātiskākas Baltkrievijas labā. Kā tas notiks, par to runāsim nākamnedēļ Strasbūrā. Mums būs debats un rezolūcija, un es ceru, ka uh, mēs varēsim padomē piedāvāt labus risinājumus. Mēs nedrīkstam būt histēriski, bet tāpat laikā jābūt stingriem. Izmantojot visas mūsu rīcībā esošās iespējas, risinot divus galvenos jautājumus pat labam. Pirmkārt, uh, Visi 19. decembrī aizturēto atbrīvošanu un represiju izbeigšanu pret demonstrāciju dalībniekiem. Vēl viens punkts ir neatkarīgas starptautiski izmeklēšanas komitejas izveidi, kurai ir jānoskaidro vārdarbīgo notikumu uh, norise, un tas arī nākt par labu Baltkrievis prezidentam un varas iestādēm, ja tāda tikt izveidot. Gal galā es gribētu aicināt mm, uz vienotu nostāju, lai panāktu mūsu visu mērķi demokrātiski Baltkrievijai. Mēs nebūsim vienādi šo rezultātu, nespēsim panākt. Paldies! Paldies! Tagad mēs sāksim diskusijas. Sākumā izteiksies koordinātori. Lūdzu, ievērojiet divu minūšu runas laiku, lai pēc tam visi arī varētu izteikties. Lai mums paliek laiks dot vārdu viesiem, atbildēt uz jautājumiem. Un es uh, lūdzu uh, koncentrēt jūsu uzmanību uz uh, ieteikumiem, uz ieteikumiem, kādi var būt uh, Eiropas uh, Savienības uh, ieteikumi. Uh, Sāks Broka kungs, divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Tautas partijas politiskās grupas eh, vārdā. Gribu pateikties pārstāvjiem no Baltkrievijas un arī eh, komisijas pārstāvjiem, kā arī ECO pārstāvjiem un arī Lietuvas ārlietu ministrijas pārstāvjiem par to informāciju, kādu saņēmām. Esmu saņēmis šodien vēstuli no uh, Baltkrievijas vēstnieka Berlīnē. Viņš uh, raksta, ja Eiropas parlamentā uh, tiks pieņemta rezolūcija, kas būtu kritiska pret Baltkrieviju, tad Baltkrievijai nepalikt nekāda cita uh, iespēja, kā ciešāk uh, iet kopā ar Krieviju. Es domāju, ka tie ir draudi, kurus nedrīkstam akceptēt. Jautājums par cilvēktiesībām, demokrātītiesisku valsti. Uh, tie nav jautājumi, par kuriem varētu vest sarunas. Un līdz ar to mums uh, ir jāpieļauj, ka kritiski jāizsakās, nedrīkstam pieņemt to, kas ir noticis, bet, uh, kā jau tika teikts, ir uh, jāatrod pareizie instrumenti. Vai ad hoc delegācija varētu uz turēt doties? Es uh, gribētu uzklausīt Baltkrievijas kolēģi viedokļu, ja viņi domā, ka tam vajadzētu tā notiek, tad esmu par to. Es domāju, ka tas uh, būtu labi uzklausīt viņu uh, padomu, vai tas ir nepieciešams. Un šeit es negribētu būt, nu, teiksim, uh, pēdējais lēmējs. Un otrais par pasākumiem. Bija ļoti iepriecināts par to, ko uh, komisārs Fūle teica. Viņš teica arī, ka lēmumu, kas ir jāpieņem, nedrīkst būt mēnešu uh, garumā, bet gan stundu un dienu laikā un jāorientējas uz noteiktiem instrumentiem. Un būtu ļoti labi, ja komisāra kungs tas varētu tikt saskaņots. Saskaņots ar mūsu uh, termiņu grafiku, ar nākošās uh, nedēļas plenārsēdēm, jo es domāju, ka tad mēs arī varam nu, mūs, pie mūsu rezolūcijas vēl strādāt pie detaļām, un mēs varētu sinhroni uh, šajos jautājumos rīkoties Domāju arī, ka kaimiņu attiecību politikas ietvaros mūsu instrumentus jāveido tā, lai mēs no atbalsta nedaudz attālinātos un vairāk demokrātiju, demokrātiju un opozīcijai, lai tie nāktu par labu. Tādēļ lūdzu komisijā paraudzieties sākotnējā plānā, ko mēs toreiz ar cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu to radot domājām, ka tas uh, ir iespējams, uh, ka to piešķirt, uh, tiksim, valdību, nevis valdībai, bet tieši uh, demokrātijai un opozīcijai. Man liekas, ka tas nav līdz šim pietiekami izmantots. Un pēdējais, ja tas nav, nav vainagojas ar panākumiem, tad jāpārdomā, ko, uh, Uh, pārtraukt uh, uh, austrumu partnerības ietvaros uh, sadarbību, jo šeit, ja kāda no valdībām nevēlas uh, šādu demokrātisku attīstību, tad uh, jāreikinās ar konsekvencēm un bez tam plašsaziņas līdzekļi un citi jāizmanto, lai redzētu arī mūsu klābūtni un līdz ar to prasību lai ECO uh, uh, birojas turpinātu strādāt. Uh, un uh, tā jābūt vienai no mūsu prasībām, uh, kuri jāuztur. Paldies! Grazie, onorevole Brok. La parola. Paldies Broka kungam. Tagad Severina kungam vārds. Viņš pārstāv sociāldemokrātus. Uh, and... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos sveikt mūsu viesus no Baltkrievijas ar siltām jūtām un paužot mūsu solidaritāti ar viņiem. Man viss tas šķiet, kā jau reiz redzēts, šeit nav nekā jauna attīstības procesā un faktos. Mums ir viens vērtējums, mums jārunā vienā balsī, piekrītam, ka visteidzamākais ir pieprasīt pol politieslodzīto atbrīvošanu. Veselais saprāts liek mums izdarīt secinājumu, ka turpināt ar Baltkrieviju kā līdz šim nav iespējams. Tāpat šīs valsts izolēšana nevar būt diskutējama. Tā kā visam tam piekrietam, mums būtu jāpiebilst arī, ka jāmeklē sabiedrotie mūsu centienos. Tieši tādēļ mums jāstrādā cieši ar pāriem Baltkrievijas kaimiņiem, kuri ir mūsu partneri, ar kuriem mēs vedam sarunas par nolīgumiem Ukrainu un Krieviju. Un ko vēl priekšsēd un kolēģi varam sacīt? Gan arī viss jau ir ticis teikts. Domāju, ka mums ir jāpieno spēki, lai darītu viss, kas ir iespējams jāpieņem tas, ko nevaram mainīt, un mums ir jābūt gudriem un atšķirt starp to, ko varam mainīt un ko nevaram. Paldies! Paldies eh, Severīna kungam! Paldies par jūsu teikto, un paldies eh, par to, ka ieturējāt translaiku. To mēs ļoti augstu vērtējām. Julans kundze. Let me also on behalf priekšstādātāji. Eiropas liberāļu un demokrātu grupas vārdā es gribu izteikt mūsu sirsnīgākos vēlējumus Baltkrievijas tautai šajā ļoti sarežģītajā un grūtajā laikā. Mēs esam šeit, lai pārskatītu attiecības ar pašreizējo režīmu Baltkrievijā. Eiropas Savienība Eiropas Savienībai jāsūta ļoti spēcīgs vēstījums. Mēs jau esam pateikuši A, bet mums ir jāsaka arī B un jārīkojas. Šeit es gribu runāt arī par austrumu partnerību, ņemot vērā to, ka šie ieslodzītie joprojām ir uh, ieslodzījumā, mums ir jārīkojas arī attiecībā uz uh, austrumu partnerību. Mēs nedrīkstam izmantot arī šo pieju ar burkānu un nūju, tas nav darbojies. Mēs zinām, ka Baltkrievijā darbojas tas pats režīms, kas ir uh, noziedzīgs uh, režīms. Tas ir jāmaina, un tas ir mūsu vērķis. Mums cieši jāsadarbojas ar Baltkrievijas opozīciju un Baltkrievijas tautu ārlietu policijas eh, ierocis ir sankcijas, un mēs kā politiķi to ļoti labi zinām. Aldes grupa atgādina, ka ir jāpārskata arī starptautiskā palīdzība, bet tai pašā laikā ļoti rūpīgi jāņem vērā arī tautas uh, intereses un vajadzības un arī finanšu jautājumi ir jāatvieglo ceļošana parastiem pilsoņiem, un, protams, ka ir jāatbalsta studenti, kuri cieš no savām politiskajām aktivitātēm augstskolās. Godātie kolēģi, mēs nedrīkstam graut arī Krievijas lomu attiecībā uz Baltkrieviju pēc vēlēšanām mēs arī dzirdējām arī Medveģeva kunga paziņojumus. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Šulc kungs. Zaļo vārdā. Kolēģi, uh, un dargi viesi no Baltkrievijas, es gribētu turpināt to, ko mūsu priekšstādājs Buzeks sākumā teica, ka mēs šeit esam atklātās konsultācijās par to, ko mēs pēc šī redzamā vēlēšana viltojuma un pēc šiem ļoti satraucošiem situācijas attīstības tendencēm esam redzējuši jāprasa, lai eh, noteikti tiktu atbrīvoti pilnīgi visi eh, aizturētie, lai atceltu visi eh, apsūdzības punkti. Vajadzētu neatkarīgu komisiju, kas izmeklētu uh, vēlēšana viltojums un aizturēšana uh, otrā vēlēšana kārta ir nepieciešama, jo acīm redzot 50% balsu nav savākti. ECO birojas jāatjauno un uh, pilsoniskā sabiedrība jāatbalsta, kā arī vīza uh, režīma atvieglojums jāprasa. Šis katalogs ir skaidrs, tādēļ vairāk, vairāk grib runāt par strateģiskajiem jātājumiem. Uh, Mana uh, pieredze antikomunistiskajā pretestībā bijušajā Vācijas Demokrātiskajā republikā, Austrum Vācijā rā. Es zinu, kā šīs diktatūras rīkojas, kad tās tiek iedzītas stūrā, tie, stūrītās kļūst brutālākas un uh, vēl arī uh, sistēmu stiprina. Es gribētu, lai uh, Lidija Eštonē būtu īpaša misija, lai viņi dotos uz Minsku, ļoti skaidri pateikt e, ES Uh, situāciju un, uh, noteikti, un norādīt uz sankcijām, kādas būs, ja Lukašenko nemainīsies. Uh, un Filskungs, ieceļošanas aizliegums Lukašenko un vīzu problēmas Lukašenko īpaši neskar. Mums ir jāaptver viss Lukašenko režīms. Es domāju, ka tā kļūda, kāda mēs izdarījām NATO Krievijas uh, padomē, ka tajā brīdī, kad mums tas bija nepieciešams, uh, kad mums būtu uh, jādiskutē ar uh, Putinu. Mums nevis nevajadzētu atkārtot uh, kļūdu, mums vajadzētu īpašu m, mm, šo īpašo galotņu tikšanos Budapeštā maijā. Mums vajadzētu Lukašenko ielūgt un prasīt no viņa atbildību ES priekšā un citu austrumu partnerības valstu priekšā, lai viņš beidzot uh, publiski arī parādītu savu patieso seju. Paldies! Šultes kungam un tagad Tanuk kungs EKR. Es arī atzinīgi novērtēju šīs debats, bet es eh, neesmu īpaši pārsteigts par iznākumu. Baltkrievijas vēstnieks apvienotā karalistē uzskata, ka divpusēja pieeja ir svarīga, bet šoreiz tas būs atšķirīga un ECO protams, varēs attiecīgi apstiprināt šīs prezidenta vēlēšanas. Baltkrievijas amatpersonas, protams, nevar paredzēt uh, Lukašenko rīcību, kurš uh, turpina valdīt šajā autoritārajā valstī. It īpaši vispirms jau ir uh, jākontrolē atbildība. Mums ir, viņi izmanto arī masu arestus. Es aicinu augsto pārstāvi pieprasīt nekavējoties atbrīvot uh, šos uh, apcietinātos uh, cilvēkus. Es pievienojos arī zaļajiem to uh, lūgumā. Te mēs saskaramies ar situāciju, kas jau notika arī Ukrainā oranžās revolūcijas laikā. Mums ir jāuzstāj arī uz to, ka ECO prasības tiek ievērotas, un mums ir jāsūta uz Valkrevijas arī Eiropas Savienības novērotāja misija. Mums ir jāievieš tādas gudras ekonomiskās sankcijas. Mēs nedrīkstam sodīt iedzīvotājs, mums ir jāsūd, jāsoda varas iestādes. Eiropas Savienība atbalstīs arī um, ad hoc delegācijas ierašanos Baltkrievijā. Cik ilgi mēs Eiropas Savienībā vēl varam paciest šādu kubiešu stila diktatūru pašā Eiropas centrā? Paldies! Grazie, onorevole Tanok. La parola all'onorevole. Paldies, uh, Tanok kungam. Tagad uh, Šalts kungs guja vārdā. Priekšsēdētāja kungs, dārgie uh, viesi no Baltkrievijas. Decembra sākumā uh, Eiropas kreisie tikās kongresē Parīzē. Un uh, runājam arī par uh, Baltkrieviju. Sergejs Kaljakins no Baltkrievijas bija ļoti optimistisks par vēlēšanām. Viņš domā, ka, domāja, ka būtu iespējams izmaiņas uh, valstī. Uh, Mēs uh, zinām, kāds ir ECO ziņojums par vēlēšanu uh, rezultātiem, un mūsu politiskā grupa GOE domā, ka visas tās prasības, kādas uh, dažādas citas politiskās grupas izteica, tās ir jāuzņem. Uh, jāatbrīvo uh, aizturētie. ECO biroju nedrīkst slēgt, uh, bet uh, tieši tas mehānisms, kāds mums ir ar tādu ļoti spēcīgu mūsu rezolūciju, ko pieņēmām Strasbūrā novembrī, jāatgriežas pie tās un jāveido aktīva e- Eiropas Savienības politika arī ECO ietveros. Un es gribu uh, citēt Melinkeviču kungu vārdus. Viņš teica, ka no Baltkrievijas opozīcijas viedokļi ir ļoti nozīmīgi, lai ES politika tiktu pārstrādāta attiecībā uz uh, Baltkrievu, lai tiktu prasīts Eiropas uh, vērtības. Es domāju, ka tā ir uh, tolerance, caurskatāmība. Uh, ticamība politikā. Un tādēļ es domāju un gribu teikt, ka šaubos un piekrītu arī uh, Šulc kungam. Mums nevajadzētu uh, tagad norobežoties, bet ļoti skaidri, kā es uh, izteikt mūsu prasības, un tieši Lukašenko tos izteikta, mēs prasam no viņa politikas izmaiņas. Uh, un pēc tam mēs varam pārdomāt, kā strateģiski rīkoties. Bet mums jāpieņem zināšanai arī tas, ka daudzi pilsoņi īpaši Baltkrievijas lauku reģionos balsoja tā, kā balsoja. Un arī par to jāpadomā, kādas ir Eiropas vērtības un kā tās uh, tiek uh, caur mums uz Baltkrieviju, teiksim, nodotas, respektīvi, nu, prezentētas. Un tas arī ir attiecībā uz mūsu politiku nākotnē mums jāiestājas par politiskām un cilvēktiesībām. Paldies! Paldies Šolca kungam! Tagad Beldera kungs, divas minūtes. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu sākumā paust līdzjūtību visiem politiski aizturētājiem. Tas tiešām ir bijis šokēti. Nīderlandes presē lasīja eh, un šie, šīs re, eh, reportāžas ir patiesi ļoti, ļoti satraucošas par uh, represijām. Paldies arī uh, komisāru kungam par viņa teikto. Protams, ka mēs varam paust mūsu līdzjūtību ar pilsoņiem. Baltkrievijā, bet vai mūsu reakcija ir pareiza? Pagājušajā nedēļā man bija arī kontakti ar um, cilvēku Minskā, un viņi teica, ka nedrīkst aizmirst to, ka pilsoņi un uh, pilsoniskā sabiedrībā ir šokā, ka tā, bet arī liberāli uh, noskaņotie cilvēki uh, ap, valsts aparātā, un tādēļ mans jautājums komisijai Tos nevajadzētu vienkārši atstāt eh, novārtā, vajadzētu konstruktīvos spēkus valsts pārvaldē atbalstīt eh, valsts aparātā. Vai tas ir tikai tāds vēlmes eh, izteikums, vai arī to var atdalīt? Es to pats dzirdēju no tādiem solīdiem avotiem Minskā. Un otrs punkts. Protams, ka jāatbalsta pilsoņi, bet varbūt varētu arī privātas ekonomiskas iniciatīvas aizsākt un arī laukos, piemēram, tā varētu pilsonisko sabiedrību atbalstīt, tā kā mūsu parlaments ir uh, plurālistisks, mēs varētu ar uh, dažādiem politiskiem spēkiem strādāt. Un tā nākošo mēnešu laikā mēs varētu plašas konsultācijas īstenot, lai redzētu, kā tādu izsvērtu reakciju no Eiropas puses varētu ievadīt, lai uh, viss virzītu uz priekšu. Paldies Beldera kungam! Nākošais ir Palecka kungs. Viņš afet uh, komitejā ir referents uh, nolīguma Eiropas Savienība Baltkrievija, kas pat labam ir bloke, bloķēts jums divas minūtes. Uh, the... Priekšstādātāji kungs, es domāju, ka šajos uh, ieteikumos, ko izteica Belkrievijas opozīcija, bija arī līdzvarotība, kā rīkoties uh, attiecībā uz 19. decembra notikumiem. Filera kungs jau izteica savas domas un arī Ignateviča kungs, kurš pārstāv ECO. Es domāju, ka tas viss skanēja uzmundrinoši. Protams, ka kādas, ne, kādas sankcijas vajadzēs ieviest pēc šiem traģiskajiem notikumiem, bet šīm sankcijām ir jābūt ļoti delikātām. Un tām ir jātuvina Baltkrievija un tās tauta Eiropas Savienībai, bet nevis tās uh, režīms. Ļoti daudzi uh, Baltkrievijas uh, iedzīvotāji atbalsta rietumniecisku politiku. Tie ir 50%. Mums ir jārīkojas ļoti delikāti attiecībā uz Baltkrieviju pēc gada vai uh, diviem šie atbalstītāji varētu būt 55 vai 60 procenti. Un tā būtu tāda kā atbildes reakcija tiem, kas organizēja šos asiņainos notikumus. Filera kungs jau minēja liberalizācijas pasākumus. Es domāju, ka ar tiem vien nepietiek. Ir pienācis laiks sagraut šo finansiālo Berlīnes mūri, kas tika uzcelts pirms vairākiem gadiem. Paldies! Grazie, onorevole Palečkis. Darei la parola eh, all'onorevole Zingeri. Paldies. Un tagad uh, eh, Sergijos kungs no uh, Lietuvas uh, parlamenta, viņš vada ārlietu komiteju un uh, tur bija uzklausīšana par šo jautājumu. Lūdzu, iekļaujieties divās minūtēs. Paldies! We just, uh, organize... Paldies, priekšstādētāji! Savā grupā mēs organizējām arī uh, tikšanos uh, par šiem uh, notikumiem. Šaškeviča kungs uh, raksturoja notikumus, kas pārspēja visu iztēli. Piemēram, Ieva stāstīja mums par to, kā valsts drošības komitejas darbinieki viņu aizveda uz cietumu. Un šis, tas bija viņas tēvs, kuru aizveda. Tas, protams, pārspēja visu, visas, visu iztēli. Un, protams, ka Balt, Baltkrievijā tika arestēti arī studenti. Mūsuprāt, mums ir jāmaina visas stratēģijas, un mums ir jāatceras, ka cilvēki vienkārši pazūd, un mums uh, nav informācijas par to, ka notiek izmeklēšanas uh, šajā sakarā par cilvēkiem, kas uh, pazūd. Tāpēc mums ir jāizstrādā jauna stratēģija. Es pilnīgi piekrītu Filera kunga teiktajām un Ignataviča kunga izteiktajām piezīmēm Mums ir jāņem vērā, ka eh, jāorganizē jaunas vēlēšanas eh, Baltkrievijā. Un Eiropas Savienības koordinātors jāieceļ sadarbībai ar eh, Baltkrieviju. Mums ir jāatjauno cilvēku saraksts, kuri darbojas pret demokrātiju Baltkrievijā. Mums ir jāsagatavo arī katalogs attiecībā uz sadarbības ar Baltkrieviju un Krieviju. Un ir svarīgi, kā šīs attiecības ietekmē iekšējo situāciju un demokrātiju Baltkrievijā. Un visbeidzot, mums ir uh, jāmudina arī divpusējās uh, attiecības. Un Kazuļina kungs ir sociāla demokrāts. Mēs esam uzklausījuši arī uh, demokrātus. Mums ir jāmudina parlamenta politiskās grupas strādāt ar saviem kolēģiem Baltkrievijā. Mums ir jāatbalsta šie cilvēki Baltkrievijā tieši tagad. Partiju klasiskā sistēma, tautas partija, sociāldemokrāti, uh, centrālās, liberālās un kreisās uh, partijas tiek aicinātas sadarboties ar kolēģiem Baltkrievijā. Rīt ir 13. janvāris, 20 uh, uh, gadus atpakaļ padomi tanki uzbrika, uzbruka Lietuvas parlamentam, un mēs atzīmējam arī 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas. Feliksa Dzeržinska um, piemineklis joprojām atrodas Minskā. Minskā joprojām pastāv šis dzelzpriekškars. Paldies. Eh, Paldies, Cingeris kungam. Tagad uh, eh, Zārjuš Voļska kungam vārds. Un uh, būtu labi, ja jūs varētu ieturēt pusotru uh, minūtu runas laiku. Paldies, priekšsēd neapšaubām mums ir jānosoda un jā, jāpieņem sankcijas, jāpastiprina. Un šeit bija arī jautājums par to, vai Eironestā būtu jāiekļauj Baltkrievijas parlaments, jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, bet ar to viss nepietiks. Četras punktus grib izteikt. Pirmkārt, pirmais politiskais jautājums ir, kui bono, kam nāk pa labi Baltkrievijas notikumu. Otrakārt, notikumu, kas ir Krievijas interesēs. Treškārt, um, uh, pastiprinās atstatums starp Baltkrieviju un Eiropu. Un ceturkārt, um, vara reaģē ar Pavlovu refleksiem, kā sacīja Tanoks. Tie, kas vēlas Baltkrievi attālināt no Eiropas ir panākuši savu. Ko darīt nākotnē? Mums ir jāatdzīg divu, divjādi pieeja. Pirmkārt, sankcionēt izolēt režīmu, otrkārt, atvērties pilsētiskai savienībai, pastiprināt atbalstai. Atvērt ba Eiropas durvis Baltkrievijai tās ir vislabākās sankcijas, kādas varam noteikt. Mums ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija, varbūt desmit gadu gaitai. Mūsu strateģiskais partners ir pilsētiskā savienība, nevaldība. Mūsu mērķis ir Eiropas vērtība aizstāvēšana, jaunas uh, Eiropējas Baltkrievijas paudas radīšanu. Daži saka, ka mēs esam starp ASV valdības vienaldzību uh, kaut kur strupcijā nonākuši. Vai mēs Eiropā esam darījuši visu, ko varējām? Nē, mēs bijām pārāk neizlēmīgi. Vai varam darīt vairāk? Jā, varam, un mums arī tas jādara. Baltkrievija būs kā lakmus tests ES ārlietu, mini, ārlietu politikai jaunai Pat laban ne Eiropas Savienība, ne Baltkrievijas demokrāta raksta Baltkrievijas scenāriju notikumu. Eiropa atkāpjas no Baltkrievijas, pat nepieminot uh, Ukrainu. Tas ir jāmaina, mēs nedrīkstam atgriezties mājās pašapmierināti. Paldies Sarus Volškungam. Tagad vārds Viečekam, ja iespējams negarāk pa minūti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Diskusija ir uh, ļoti tāda kaismīga, un tas ir pozitīvi jāvērtē, jo mēs politiķi labprāt ļoti tā kaismīgi runājam, un es uh, jūtos ļoti labi šādā atmosfērā. Bet uh, par tematu pašu mums vajadzētu pārdomāt. Uh, Kas būs ar mūsu viesiem, kad viņi dosies atpakaļ uz Minsku un uz citām Baltkrievijas pilsētām? Ko viņi varēs pateikt uh, cilvēkiem? Kādas, kāda tad ir secinājumi pēc šīs diskusijas, cik daudz naudas ir apsolīts sadarbībā ar pilsēnisko sadarbību, sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām? Jā, šis uh, ļoti uh, skaistais uh, žests, vīzu nodevas samazināšana vai at celšanu, vai tas nozīmēs, ka vīzes tiks izsniegts. Jautājums ir par to, ka vīzes nav viss tikai dārgas, bet vienkārši netiek piešķirtas. Pilsoņi, kas pieprasa vīzu, vai viņi sapratīs to, ka viņi nesaņem vīzu, kādēļ tas ir, ja tas tā notiks. Es domāju, ka mums ir nepieciešams konkrētu pasākumu saraksts. Un es vēršos pie atbildīgajiem. Nedrīkstam palikt tikai pie vārdiem, mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Ir nepieciešams saraksts, skaidrs prasību katalogs, un tam jānonāk pie Baltkrievijas pilsoņiem, un tiem jābūt arī ļoti konkrētiem pasākumiem. Un vēl mēs esam gājuši tālu ceļu un cerējām, ka uh, var um, citādi izturēties pret diktatūru, bet esam redzējuši, ka nē, tas nav iespējams. Un mums ar uh, Ukrainu jāsadarbojas un visām citām uh, kaimiņu valstīm, un, uh, ja ne savādāk, tad visiem kopā ir jādarbojas. Paldies, tagad Šrēters kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es esmu. Uh, Eiropas parlamenta un Baltkrievijas delegācijas deputāti, un tā ir uh, delegācija, kurai ir grūti tādas uh, kopējas tikšanās uh, organizēt, un tādas mēs nenotaram, jo mēs negribam tieši tādiem diktatoriem runāt, un es pazīstu šo valsti diezgan labi. No 94. līdz 2004. gadam bija referenta par šo valsti. Un tas bija laiks, kurā Lukašenko izveidoja savu varu. Un es redzu, ka uh, situācija ir tāda, ka tāds jau atkārtojas, domāju, 1997. gadā. Toreiz uh, ārlietu padomu nolēma, ka tāda īstermiņa programma humānai palīdzībai un demokrātijas spēku attīstībai tiks, attīst, tiks izveidot un vienu mēnešu laikā bija padoms uh, uh, pozīcija formulēta, un uh, šie pasākumi tika īstenot. Toreiz bija ārkārtīgi sarežģīti to izveidot, bet nu, tas izvē, izdevās. Un es domāju, ka līdzīgi pasākumi varētu būt uh, veiksmīgi. Bet ir vēl uh, nozīmīgāk un ātrāk pasākumi, kas jāveic, un tie ir uh, humāni iemeslu dēļ jāīsteno. Uh, ir aizturētie, pret kuriem izturs kā pret kriminālu noziedzniekiem, un uh, viņi bū, ir jāatzīst par politiskiem aizturētajiem, un tas ir visos, uh, visās uzrunās, visos vārdos un visos uh, paziņojumos tā jāuztver, ka tie nav visi kriminālu noziedznieki, bet politiskais uh, turētie. Un tad uh, humānā situācija ka uh, mazam bērnam tiek atrauti uh, vecāki un iespējams ir runiet par aizbildniecību. Tie, kas uh, ir no Austrumvācijas, zin, ko tas nozīmē, un šeit es domāju, ka mums jābūt ļoti aktīviem. Un tas ir viens no uh, visnozīmīgākajiem uh, pasākumiem, un jāsaka, ka tā situā tāda situācija nedrīkst pieciest. Nākošais uh, arī. Uh, tie, kas cenšas aizstāvēt cilvēkus cietumos, tiem draudam ir licences atsaukšana. Arī par to jārunā un ir jābūt laika, termiņa laikā diferencētiem pasākumiem un humānās palīdzības pasākumiem jābūt pirmajiem, kas tiek veikti. Paldies! Nākošā runātāja Andrikienas kundze. Man. Paldies priekšsēd. Arī es esmu Baltkrievijas eh, delegācijas locekle šī parlamenta. Uh, un uzskata, ka tā bija kļūda nesūtīt Eiropas parlamenta vēlšanu novērotāju misiju uz Baltkrieviju. Mēs esam spējuši nosūtīt šādas misijas uz valstīm, kas ir ļoti tālu no Eiropas Savienības, un šoreiz mums neizdevās nosūtīt uz saviem tuvākiem kaimiņu valstīm tādu. Otrakārt piekrīt, ka nepieciešama divjādi pie sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgie par represijām, un otrkārt atbalsts pilsoniskai sabiedrībai un cilvēktiesība aizstāvjiem. Kas attiec uz cilvēktiesība aizstāvjiem, komisāra kungs, es domāju, ka nav nepieciešams eh, gaidīt donoru konferencē vēl kaut ko. Pagājušajā gadā Heidi Hautalas ziņojumu pieņēma Eiropas parlaments. Mums ir instrumentu pasākumu kopums saraksts, kur var izmantot vīzas, eh, dažādas citas programmas ES eh, delegācijās eh, kontaktpersonas cilvēktiesību jautājumu un tā tālāk. To visu var izmantot, kas attiec uz studentiem un jauniešiem, kuriem visu laiku tagad ir apdraudējums. Mums bija Baltkrievu universitāte Viņā. Vakardien saņem sos signālu, ka viņi eh, varbūt nākamgad un pēc tam vairs netiks finansēti. Un tas notiek šajā uh, izšķirošā brīdī ir daudz eh, universitātes Eiropas Savienībā, kas ir gatavs pieņemt Baltkrievas students, tādēļ ir laiks rīcībai, konkrētai rīcībai, nevis vārdiem un deklarācijām. Paldies, Sandrikienes kundzei. Mirska kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģis, vai daudz no jums eh, katreiz bijuši eh, Baltkrievijā? Es ļoti labi pazīstu situāciju Baltkrievijā un zinu, kas tur notiek. Šī, par, eh, šī parlamenta sasaukuma laika es nevienreiz biju Baltkrievijā. Es gribu uzprasīt jūs, darbie kolēģi deputāti, ko mēs visi kopā esam izdarījuši un darām tālāk. Vai mēs sadarbojamies ar Baltkrievijas oficiālo vāru? Ar viņam arī vajag runāt. Vai mums Start parlamento grupa ir Baltkrievi ir bijuši ļoti efektīva savā darbā? Nē, un vēlreiz nē. Iznaka mēs kopā ir vainīgi šajā situācijā Baltkrievijā. Pārāk ilgi mēs, Eiropā parlamenta deputāti, nevarējām atrisināt vienkārši jautājumu. Jautājumu par sadarbību ar Baltkrievi Euronesta. Vajag apzināties, ka ja mēs nemainīsim mūsu pieeju Baltkrievijas problēmai, ja mums nebūs uh, inte, uh, ilgtermiņa stratēģija attiecībās ar Baltkrieviju, rezultāta nebūs. Es gribu pateikt jums ļoti labu latviešu izteicienu. Demokrātija Baltkrievijā būs tāda, kad puci saks aste zied. Ziediet! Ja mēs nesaksim kopā nopietni nodarboties ar Baltkrievijas jautājumu, ne tikai runāt katru dienu, bet strādāt ar valdību arī Mana pieredze liecina par to, ka vajag izmantot jebkuru iespēju šajā virzienā. Paldies! Grazie, honorevole Mirs. Mm, e, Paldies Mirska kungam. Tagad Tokaškungs. Tistēt. E, godātais priekšsēd, miļie kolēģi, mīļie Baltkrievu viesi, visprīt gribu izpaust Nakrievi kundzei mūsu līdzjūtību par to, eh, kas ir noticis ar viņas tēvu, kurš tiek turēts joprojām ieslodzījumā. Otrakārt, vēlos jums atgādināt, ka nesen Eiropas Savienība norādi, noraidīja uh, centienus eh, spiedums uh, pielīdzināt nacismu noziegumam. Bet mēs rezultātā izturamies pret uh, eh, komunistiskam uh, eh, valstīm vai tādām valstīm ar komunistisku pagātni daudz uh, pielaidīgāk nekā pret postnacistiskām. Lukašenko ir postkomunistiskas diktatūras vadītājs un visi tie, kas pārstāv līdzīgas valsts, kas pārdzīvošas komunismu, lietuvieši, latvieši, Mēs zinām, ka, kāds ir komunismu mantojums, un es gribētu izteikt ierosinājumu, ka attiecībā uz postkomunismu valstīm mums būtu jā ieņem daudz noteiktāka nostāja. Nekad nedrīkstētu piekāpties attiecībā uz cilvēktiesībām eh, ekonomiski apsvērumu vadītiem. Tikai, ja šāda būs mūsu strateģiskā pieeja, tad mums ilgtermiņā izdosies pievārēt, pārvarēt diktatūru un tikt vaļā no postkomunistiem. Viktors Orbāns Ungārijā cīnās ar ļoti sarežģītu uzdevumu. E, e, arī viņš cīnās pret postkomunistiem, līdzīgi situācija Serbijā un citur. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šīs postkomunistiskās valsts bloķē austrumu partnerību. Paldies! Tökeš kungam. Tagad vārds Gomešas kundzei pusotru minūti. Kas ir diktatora galvenā iezīme? Nevis tas, vai tas ir komunistisks vai antikomunistisks, bet tas, ka tas apspiež brīvības un tautu. Mēs esam izgājušies ar savu līdzšinējo nostāju, eh, ar cerībām pierunā diktatoru saprātīgi uzvesties. Mums ir jāuzņemas atbildība par savām kļūdām un jālabā tās. Mēs nevaram atgriezties E, pie parastās sadarbības. Mē, mūs nevar šantažēt. Mūsu mēķim ir jābūt arestēto atbrīvošanai, mēdī un preses brīvībai, un vēlēšanas ir jāatkārto. Tautai jāsniedz atbalsts, brīvi mēdiem, NVO studentiem, arī demokrātiskajai opozīcijai tas jāpasaka skaidri, atbalstīsim demokrātisku opozīciju, tos spēks, kam ir demokrātiski mēķi, un būsim ļoti stingri attiecībā uz sankcijām pret režīmu, ceļošanas ierobežojumu, konti iesaldēšanu, un, ja nepieciešams, tad arī kaimiņu attiecības politikas iesaldēšana, ja nepieciešams. Paldies! Tagad uh, Protasevičs kungs uh, vēl uh, vienu minūti, jo uh, Buze kungam drīz jādodas prom. Uh, paldies. Uh, jā, mums ir maz laika, tādēļ, diemžēl, visi Baltkrievi viesi mums nevarēja iz, izteikties. Mums šeit ir Minkievičs kungs, Nikolaevs kungs, neatkarīgā žurnālistu asociācijas viceprezidents, kas mūs uzrunāja, bet mūsu vidū ir arī neatkarīgās Baltkrievijas pirmais prezidents eh, Ževits eh, eh, Kozuļins, kā arī demokrātisko politiķu pārstāvis Kaļākina kungs, atvainojiet, un mums būs iespēja dziļāk debatēt šos jautājumus pulksten piecos šo pēcpusdienu A3E2 telpā ar visiem mūsu Balkrievu viesiem. Un tad mēs visi varēsim noskatīties uh, filmu par uh, 19. decembra notikumiem Minskā. Aicinu jūs visus šo atkārto debatu ar mūsu Balkrievu viesiem šopēc pusdien pulksten piecos. Paldies! Paldies Protaševičs kungam un tagad beigās vēl vārds mūsu parlamentu prezidentam Buzekungam. Lies paldies jums, kolēģi! Šīs bija ļoti interesantas debates. Vissvarīgākais, uh, ko mēs dzirdējām, bija padomi no Baltkrievijas draugiem. Mēs uh, uzskatām, ka ir nepieciešams raidīt vienotu signālu, ir nepieciešams bez nosacījumu bez nosacījumiem atbrīvot politi ieslodzītos, kā Neklājeva jau, jau teica, ka mums ir atslēga uz uh, viņas tēva cietumu, mums ir jānodrošina arī piekļuve informācijai. Es gribu jums pateikties par visiem padomiem, kas ir ļoti svarīga. Ir divas lietas, ko es gribētu pateikt. Šie ieteikumi balstās arī uz manu šī rīta tikšanos ar Baltkrievijas pārstāvjiem. Ir nepieciešama šī divpusējā pieeja. Mums ir eh, jāizvērtē jautājums par vīzu nodavām, un tās ir jāceļ. Uh, tādām grupām kā studenti, zinātnieki, mākslinieki un citas. No otras puses, tai pašā laikā ir jāuzliek uh, aizliegums uh, ieceļot uh, Baltkrievijas amatpersonām. Ir jāsniedz atbalsts pilsoniskai sabiedrībai un NVO un arī jāsniedz lielāks finansiālais atbalsts. It īpaši svarīgi ir atbalstīt tās uh, neatkarīgās nevalstiskās organizācijas, kuras uh, nevar piereģistrēties uh, Baltkrievijā. Runājot par augstskolām, jautājums ir ļoti svarīgs. Ir jāpalielina stipendiju skaits. Labs piemērs ir Eiropas uh, Humanitas Universitāte Viļņā, kuru jāturpina atbalstīt Eiropas Savienībai. Tika izteikti vairāki priekšlikumi, kuri ir jāizskata piemēram, aicinājums uh, organizēt uh, atkārtotas vēlēšanas, to ieteica Tanaka kungs. Man ir vēl cits priekšlikums un konkrēti izslēgt uh, Baltkrieviju no starptautiskiem sporta pasākumiem, tādi kā olimpiskās spēles un uh, starptautiskie kausa turnīri. Mums ir jādomā par šiem jautājumiem Eiropas parlamentā un arī jāpievēršas Eiropas parlamenta turpmākajiem soļiem. Uh, Rīt notiks priekšsēdētāju konference un tiks pieņemts lēmums par Eiropas parlamenta faktu noskaidrošanas misiju uz uh, Baltkrieviju. Nākamajā nedēļā Strasbūrā notiks uh, debates par šo jautājumu. Bez tam mums ir jāpieņem jautājums par sadarbību Eironest. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Nākamnedēļ mums ir jāpieņem šis lēmums, jo mēs esam jau ilgi gaidījuši, un tagad ir pienācis laiks pateikt, kā mēs risināsim šo problēmu. Mēs arī gaidām ārlietu padomi, kas notiks 31. janvārī Briselē. Šī padomi ir ārkārtīgi svarīga. Mēs gribam, lai būtu pastāvīgi kontakti ar Eiropas komisiju. Nākamajā nedēļā Strasbūrā arī notiks šīs debates par Baltkrievijas jautājumu. Dārgie draugi, šodien mēs uzņemam vēlēšanu uzvarētājus nevis formāli, bet politiski un psiholoģiski. Šīs ir visvarīgākās ziņas mums visiem. Mēs uzskatām jūs kā uzvarētājus, jūs, mūsu Baltkrievijas draugus, un mēs esam pārliecināti, ka jūs uzvarēsiet, un mēs jums novēlam šādu uzvaru. Paldies! Ringrazio eh, il presidente Buzek, eh, gli amici. Jā, paldies eh, priekšsādātājiem Buzekam un arī Baltkrievijas draugiem, kas ļoti aktīvi piedalījās šajā sēdē. Un paldies visiem kolēģiem, kas uzstājās. Pirms slēdzu sēdi gribu vēl īsi paziņot, ka Parlamenta priekšsēdētājs un arī citi eh, priekšsēdētāji ir izstrādājuši paziņojumu. Tie ir secinājumi, kas ir formulēti pēc arī eh, šodienas sēdes un būs arī konkrēti priekšlikumi, būs tāds kopējs paziņojums, kurā mēs eh, runāsim par to, kas izsmaļoši tika diskutēts. Īpaši arī tas uh, fakts, ka vēlēšanas neatbilda starptautiskām normām par uh, brīvām demokrātiskām vēlēšanām mēs nosodām. Demonst mierpilno demonstrāciju apspiešanu 19. decembrī. Uh, un nosodam arī aizturēšanas arestus un visus citus šausmīgos notikums, par kuriem tika runāts arī šeit. Un mēs gribam visus arī kopīgi aicināt par Eiropas Savienības attiecībām ar Baltkrievijas iestādēm. Īpaši runājot par ieceļošanas aizliegumu atbildīgajiem atbildīgiem par to, kas uh, ir mm, līdzdarbojas šajās represijās. Un uh, tas ir saistīts arī ar uh, vadošo personību arestu, kas aizvien vēl ir cietumā. Un uh, tālāk uh, uh atbalsts pilsoniskai sabiedrībai, neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskām organizācijām. Un šeit runiet par demokrātijas attīstību un cilvēktiesību veicināšanu. Buzeka kungs atgādināja, ka stipendijas Baltkrievijas studentiem jāveicina, lai šādā veidā varētu rīkoties. Tāpat arī vajadzētu samazināt vīzu nodevs studentiem, māksliniekiem, no nu, teiktu nozara zinātniekiem. Un vajadzētu pārdomāt arī par uh, parlamentu sadarbību ar Baltkrieviju uh, Eironesta ietveros ir īpaši. Un noslēgumā mēs uh, aicinām Baltkrievijas varas iestādes ECO biroju slēgšanu Minskā pārdomāt un atcelt. Viss tas ir iekļauts šajā dokumentā, kas tika teikts, un arī kas ir uzsverts. Arī to, ka opozīcija ir ļoti ierobežotās tiesībās. Paldies visiem dalībniekiem un ceru, ka redzēsimies drīz. Paldies!